Kolēģi, if I could start the meeting and if... Kolēģi, mēs varētu sākt sanāksmi. Ja Liberatska kungs nebūs atnācis, tad es eh, varbūt runāšu par savu ziņojumu pirms. Es vēlētos jūs visus sveikt eh, atpakaļ pēc eh, cerams ļoti veiksmīgām brīvdienām. Lai nu kur uz šīs planētas jūs būtu tās pavadījuši. Uh, Varu jūs eh, varat apstiprināt eh, darba kārtības projektu. Paldies! Tagad mums ir jāapstiprina iepriekšējais sanāksmes protokols. Vai ir kādas jautājums vai eh, iebildes? Vai mēs varam apstiprināt šo protokolu? Paldies! Nākamais punkts ir grozījuma izskatīšana par budžeta projektu. Par to ir atbildīgs Liberatska kungs. Viņš nav klāt, tāpēc es uzreiz pievērsīšos savam ziņojumam statikas, statistikas pārskata attiecībā uz autopārvadājumiem. Es vēlētos izmantot uh, šo izdevību un uh, pastāstīt uh, komitejai par trialoga rezultātiem. Trialogs notika 13. jūlijā. Galvenā problēma, kas vēl ar vienu pastāv, ir pirmais pielikums, jo padomu uzstāj uz eh, koplēmumu, kamēr komisija vēlētos aizstāvēt savas pozīcijas attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Nedz eh, poļu prezidentūra, nedz arī eh, komisija līdz šim nav saņēmušas vajadzīgo mandātu, lai atkāptos no šīm nostājām. Tāpēc es pašlaik cenšos strādāt pie kompromisa risinājuma. attiecībā uz grozījumiem, ko gatavo šī komiteja par eh, eiro klasa izme, izmešu līmeņiem, tika panākta vienošanās strādāt pie pārskatīšanas klauzulas. Komisijai līdz ar to būtu pienākums sniegt ziņojumu par šiem jautājumiem. Un iespējams arī tiks sagatavoti likumdošanas priekšlikumi. Padome ir akceptējusi transporta komitejas grozījumu par rezultātu publicēšanu, un mēs akceptējām eh, Maltas lūgumu piemērot izņēmumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanu. Te ir runa tikai par geogrāfiskas dabas ierobežojumiem, ņemot vērā Maltas īpatnības. Ja transporta līdzekļi tiek reģistrēti Maltā, Eh, tiks reģistrēti Maltā, tad eh, šī regula arī attieksies uz Maltu. Nākamais trialogs visticamāk notiks septembra beigās vai arī oktobra sākumā. Vēl nav zināms konkrēts datums, bet ēnu referenti tiks informēti tik līdz mēs kaut ko jaunu uzzināsim. Un mēs centīsimies arī panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz Simpsonu ziņojumu par statistikas pārskatiem attiecībā uz auto pārvadājumiem. Meisneris kundze vēlējās izteikties, un pēc tam arī pārējie. Dod vārdu Meisneris kundzei. Okay. Jā, yeah, uh, thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji. Man nav nekas daudz piebilstams. Tā ir uh, Tas tā ir atkārtot šī ziņojuma iesnākš, iesniegšana, tad tā ir pārstrādāta redakcija. Maltas jautājums ir visnotaļ skaidrs, ir jāatcerās, ka Maltā ir savādāki nosacījumi, un līdz ar to šai valstī ir tiesības pieteikties uz izņēmumu. E, tāpēc es pilnībā varu piekrist priekšsēdētāju teiktajam. Mēs vēl tiksimies, būs arī pēdējais trialogs un cerams, ka mēs visu atrisināsim tādā saprātīgā un loģiskā veidā. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies Eva Lichtenbergers kundzei! Jā, vēlreiz liels paldies par eh, šo ziņojumu. Es uzskatu, ka uh, priekšlikums uh, ieviest uh, šo formulējumu IFE proprietā, tad, ja piemēroti, ko iesaka padome attiecībā uz Eiroklas izmešu līmeņiem un arī jautājumi par tahogrāfu izmantošanu. Manuprāt, šie formulējumi ir tādi diezgan vāji. Mums vajadzētu tos turpināt izskatīt, jo ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībā taču ir uzstādīti ļoti augsti mērķi attiecībā uz izmešu līmeņa samazināšanu. Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai to varētu īstenot arī praksē, lai tas nepaliktu tikai teorijā. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, šos formulējumus padarīt tādus spēcīgākus. Citādā ziņā vēroju jums tikai vienīgi pateikties. Paldies! Neviens eh, vairs nav pieteicies runāt par šo jautājumu. Es vēlētos jums atgādināt, ka balsojums plenāru sēdē ir paredzēts novembrī. Tas nozīmē, ka mums ir atlicis vēl mazliet laikā, bet, kā jau Mēsneris kundze teica, mums vajadzēs vēl tikties eh, septembra beigās vai oktobra sākumā, trilogu sanāksmē, lai redzētu, vai mēs varēsim panākt vienošanos. Lielas paldies visiem! Tagad es eh, pievērsīšos iepriekšējiem ja punktam. Tas ir 2012. Eh, gada budžeta projekts. Referents vēl nav klāt bet eh, es varētu šeit nolasīt eh, priekšādātāja paziņojumus, un kad ieradīsies referents, tad viņš arī varēs eh, runāt tālāk. Ir iesniegti 54 grozījumi par atsevišķām budžeta pozīcijām, tā skaitā 17 grozījumus ir iesniedzis pats referents. Bez tam ir arī 13 grozījumi atzinuma projekta tekstā. Saskaņā ar jauno budžeta procedūru uh, parlamentā oktobrī pieņemtā nostāja tiks uh, izskatīta samierināšanas komitejā uh, kopā ar padomas nostāju. Tas nozīmē, ka uh, galīgais uh, budžeta projekts varētu tikt uh, pieņemts novembra plenārsēdē. Padomas nostāja ir saistīta ar samazinājumu gandrīz 1,7. Over 3 miljardi, miljard, miljardi eiro. Tas nozīmē, ka uh, maksājumos būs, tas būs samazinājums par 3,6 um, miljārdiem eiro. Un uh, transporta politikā tas nozīmēs uh, arī lielus uh, budžeta samazinājumus. Nāk klāt arī deklarācija. Komisijai ir jāiesniedz budžeta grozījumu projekts, ja uh, Eh, šo apropriāciju nepietiks. Tad runa ir par 140 miljonu samazinājumu transporta jomā. Referents atbalsta šos samazinājumus un pievēršas komitejas izvirzītajām politiskajām prioritātēm. Viņš arī iesaka vairākus grozījumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai eh, aģentūrām būtu vajadzīgais darbinieku skaits savu jauno pienākumu beigšanai. Tas būtu viss, ko es pašlaik varu pateikt par šo jautājumu. Es eh, tagad došu vārdu uh, vispolitisko grupu runātājiem. Ja Liberatska kungs ieradīsies, tad arī viņam tiks dots vārds. Sāksim ar Rikēju kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs būtiskākos skaitļus jau pieminējāt. Manuprāt, ir ļoti liela viedokļu sakritība šajā gadījumā starp referentu un ēnu referentiem no dažādajām grupām. Mēs lielā mērā esam viensprātis. Padomas piedāvātais budžets e, izraisīs ārkārtīgi politiskas debatas mūsu komitejā ir jāskatās galvenokārt, vai mēs vēlamies vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas. Mūsu ambīcijas ir ļoti lielas, taču, eh, diemžēl, finanšu līdzekļi nav uzdevuma augstumos. Mēs eh, gribam sveikt Liberatska kungu, jo viņš tikko kā ir ieradies arī zālē, un mēs vēlamies eh, sekot viņa vērojumiem, viņa ieteikumiem. Viņš izsaka dažus priekšlikumus, kas ir ārkārtīgi atbalstāmi. Liberatska kungs piedāvā uzlabot budžetu atbilstoši vajadzībām, ņemot vērā realitāti un patreizējā brīža īpatnības. Eh, Liberācka kungs nepiedāvā virtuālu budžetu, nebūtu nē. Viņš piedāvā ļoti reālu, nopietnu budžetu, realistisku budžetu, eh, ko mēs transporta komitejā, manuprāt, varam atbalstīt. Šeit ir ļoti būtisks transporta politikas minētas budžetā. Uh, ir nepieciešams Eiropai piedāvāt eh, lielāku ekonomisko izaugsmi, cīnīties pret krīzi. Un eh, nav nepieciešams uzskatīt, ka aģentūras ir konkurenti dalību valstu ministrijām. Aģentūras ir jāatbalsta, lai tās varētu veikt savus uzdevumus. Tām ir jābūt kā operatīvajiem orgāniem, kas pārstāv Eiropas iestādes. Ir ļoti liela tātad viedokļu sakritība mūsu politiskajai grupai ar to, ko piedāvā referents savos grozījumos. Es domāju, ka referenta nostāju mēs varēsim atbalstīt ar ļoti lielu balsu skaitu. Paldies! Paldies, Rikē kungs! Liberatska kungs! Es eh, jau pirms jūs ienācāt zālē paskaidroju kolēģiem, ka ir iesniegt 54 grozījumi, kurus ir iesnieguši kolēģi jūsu ziņojumam, un 17 grozījumus esat iesniedzis jūs pats, 13 grozījumi ir izstrādāti attiecībā uz atzinumu projektu. Es tāpat informēju kolēģis par to, ka padomu piedāvā milzīgus samazinājumus budžetā, bet jūs piedāvājot eh, šos samazinājumus, tomēr samazināt, tātad piešķirt lielākus līdzekļus gan saistībās, gan maksājumos 2012. gada budžetam, lai mēs varētu izpildīt savus uzdevumus. Eh, ļaušu jums tagad, Liberatska kungs, izteikt savu viedokli, un pēc tam aicināšu izteikties pārējos ēnu referentus. Przepraszam za spóźnienie. Oczy się lekko wydłużyła. Patryk, to co słyszałem w dużej mierze od Okay, let's go in English. Teraz jest tłumaczenie? Okej. Okay. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie posiedzenia naszej grupy roboczej. Paldies, godātie kolēģi! Es atvainojos par nokavēšanos. Darba grupā mūsu darbs nedaudz ievilkās, man vajadzēja tajā piedalīties ilgāk nekā paredzēts. Atvainojos par to, ka nokavējos nedaudz. Eh, no tā, ko dzirdēju, eh, no Rikēkunga teiktā tiešām es varu piekrist, ka darba grupā mūsu viedokļi stipri sakrita. Ir trīs eh, eh, jautājumu loki. Pirmkārt ir vispārējais priekšlikums eh, samazināt maksājumu apropriācijas transporta jomā par 140 miljoniem eiro. Transportā mums ir nepieciešami ieguldījumi tīpaši TNT tīklos. Otrakārt ir jābūt gudrākiem arī uh, patērējot transportu. Uh, patērējot eh, Eiropas Savienībā kopumā. Transports ir tāda joma, kurā mēs varam stimulēt Eiropas ekonomiku, veidojot patēriņu. Šajā jomā ēnu referenta arī bija vienas prātes. Tādēļ mēs uzskatām, ka sākotnēji pieprasītie maksājumi un saistības būtu atkal jāatjauno budžetā. Trešais jautājuma lokus ir pilotu projekti. Kopā ar ēnu referentiem mēs eh, atlasījām sešus pilotu projektus. Uh, mēs pieņēmām eh, koordinātoru viedokli, kas tika izteikts 2011. gada maijā, ka ir pieci, eh, pieci pilotu projekti, kur ir nepieciešam, kurus nepieciešams finansēt jau no paša sākuma. Mēs iesniedzām vairākus grozījumus, kas attiecās tieši uz šiem pilotu projektiem. Grozījums iesniedz Tikau kundze, ar kuru mēs daudz par to esam runājuši, un arī citi kolēģi, piemēram, Ajala Senders kundze. Darba grupā visi šie grozījumi tika apsvērti. Vēl kāds svarīgs jautājums. Ir vēl kādi atsevišķi priekšlikumi, par kuriem pavisam īsti gribētu kolēģiem pastāstīt. Tehniskā kļūda grozījumi grozījums 602720 un 727 ir viens un tas pats, tātad tos vajadzētu um, apvienot vienā grozījumā. 751, 752 un 753 grozījums dažādiem iemeslu dēļ, piemēram, nav juridiskā pamata tiem, uh, šie grozījumi nav pieņemami. Mans priekšlikums ir balsot pret tiem 713. Durankundas iesniegtais grozījums. No formāla viedokļa, no tīri formāla viedokļa ir jānoraida. Durānas kundze nepiedāvā nekādus konkrētus finanšu apjomus šajā grozījumā. Viņa vēlas tikai radīt politisku signālu, ka nāko, nākotnē budžetos mēs vēlētos, lai viņas pieminētā budžeta joma arī tiktu atspogļot atsevišķi. Tādēļ es piedāvāju tomēr balsot par šo grozījumu. 707. grozījums, ko iesnieguši Stogošs un Dantans pār dzelzceļa aģentūru, ir tāds, pret kuru es gribētu ierosināt balsot. Man nostāja ir šāda, tādēļ kā dzelzceļa aģentūra ir iestāde, kas īpaši nepatīk budžeta kontrolas komiteja dažādiem iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā slikti apgūst piedāvātos līdzekļus. Tā pieļauj ļoti augstu kļūdu līmeni, tajā ir problēmas ar personālu. Un mēs vēlētos, lai šīs aģentūras darbā būtu vairāk disciplīnas. Tālāk Ines Sajala Senders grozījums vai vairāki grozījumi attiecas uz manis pieminētajiem pilotprojektiem. Manuprāt, šobrīd šie grozījumi nevisai saskana ar mūsu pieņemtajiem pamatprincipiem. Durāna kundzes 714. grozījums vēlas veicināt turismu pa dzelzceļu un arī kājām gājēju turismu. Iespējams, ka viņi ir vadījusies no ļoti labām idejām, taču šobrīd es vēlētos ierosināt balsot pret šo grozījumu. Tālāk runāšu par grozījumiem, kas iesniegti attiecībā uz atzinumu projektu. Sastais Durankundzes grozījums, manuprāt, nav īsti labi saprotams. Es gribētu, lai Durankundze paskaidro savas idejas, kādēļ taps šis grozījums. Es nevaru piedāvāt ne balsot ne par, ne pret to. Devītais grozījums, ko iesniedzis Balčatis kungs. Manuprāt, ir labs, bet Iespējams, ka šī nav īstā komiteja, kurā vajadzētu balsot par šo grozījumu. Iespējams, ka to vajadzētu iesniegt reģiju komiteja, un tādēļ es ierosinu mums balsot pret devīto grozījumu. Tālāk, 11. grozījums manuprāt, nevar izpelnīties mūsu atbalstu, jo tajā runa ir par ļoti detalizētu sīku jautājumu. 13. jautājums, ko iesnieguši Vlasto, Grošs un Dantans, un kuru mērķis ir ieviest vārdu prudent, tātad pārdomāts un piesardzīgs. Jautājumā par augsto standartu ieviešanu. Šo te vārda ieviešanu es neatbalstu. Es domāju, ka vārdu prudent nevajadzētu ieviest, jo tas it kā mazinātu mūsu vēlmi ieviest augstus standartus. Tas arī ir viss par atsevišķiem grozījumiem. Gribu pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Tiešām bija prieks ar jums sadarboties. It īpaši ar Rikē kungu, tāpat arī ar visiem citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Rikē kungs, vai jūs gribētu vēl kaut ko piebilst pie tā, ko teicāt iepriekš? Jā, es tikai pāris vārdos gribu vēl komentēt. Par 67.07 par šo grozījumu par dzelzceļa aģentūru. Liberātska kungam gribētu paskaidrot, ka dzelzceļa aģentūra strādā īpašos apstākļos. Es to labi zinu, tādēļ, ka dzīvoju pavisam tuvu tai. Uh, Pēdējā laikā šai aģentūrai ir uzkrauts aizvien vairāk un vairāk uzdevumu, un tā ir aizvien mazāk līdzekļu, lai izpildītu šos uzdevumus. Ir jāizprot šīs problēmas. Šī aģentūra, es ceru, nākotnē labi attīstīsies, bet šī attīstība līdz šim ir sagādājusi liels problēmas Es domāju, ka Liberatska kunga komentāri ir pilnīgi pamatoti. Tiešām ir šādi te novērojumi, tie ir jāņem vērā. Taču no politiskā viedokļa es nevēlētos, lai mēs šo aģentūru iedragātu. Es gribētu, lai mēs palīdzam tai attīstīties. Mēs zinām, ka starpvaldību sadarbības uh, rezultātā šī aģentūra var tikt destabilizēta. Padomi iespējams arī vēlas destabilizēt šo aģentūru. Es piekrītu šai kritikai, taču no politiskā viedokļa es negribu kaitēt aģentūras darbībai, jo es domāju, ka dzelzceļš būs ļoti svarīgs nākotnē. Šai aģentūrai būs īpaša loma tā attīstībā. šajā grozījumā mēs gribējām izteikt politisku signālu aģentūras atbalstam. Aģentūrai jau tāpat ir grūti strādāt, nevajag vēl vairāk sarežģīt tās darbu. Maisners kundze, lūdzu. Jā, finank, Herr Prezident. Paldies, priekšādētāji. Vispirms vēlētos sirsnīgi pateikties Liberatska kungam par eh, to, ka viņš strādāja pie šī budžeta projekta. Dominiks Rikē jau teica, ka mums ir panākta vienotība daudzos jautājumos. Transporta jomā nauda ir vajadzīga, jebkurā gadījumā, bet tajā pašā laikā mēs uh, gribām būt pietiekami saprātīgi un loģiski. Un, protams, mēs saprotam, ka komisija vēlas izdarīt vairākus samazinājumus, taču mēs eh, gribētu šos samazinājumus tomēr, eh, lai tie nebūtu tik lieli. Ir jāatcerās, ka EMSA ir vajadzīgs eh, finansējums Mēs, mums, mēs esam uzņēmušies eh, dažādus eh, pienākumus, mums ir jādomā par vienoto Eiropas gaisa tāpu, mums ir jādomā par piesārņojumu samazināšanu. Mēs sagaidām no šīm aģentūrām ļoti daudz, un tieši tāpēc mēs nevaram atņemt eh, tām finansējumu. Tāpat arī tika minēti pilota projekti. Priekšā, es atvainojos, referents jau teica, ka mēs domājam, ka mēs varēsim šeit panākt ļoti labu balsojumu, pozitīvu balsojumu. Tāpat arī mums ir jādomā par turisma jomu, par vienotām biļešu sistēmām un par uh, Eiropu kā turisma galamērķi. Te es varu tikai un vienīgi pilnībā piekrist. Mūsu grupa ir izvirzījusi tikai vienu uh, jautājumu, proti mēs nevēlamies izdot pārāk daudz naudas. Es eh, tūlīt arī pateikšu, kā mēs rīkosimies. Te ir runa par Tikao kundzi. Viņa runāja par Eiropu kā izcilo turisma galamērķi. Viņa ir ieteikusi piešķirt divus miljonus vairāk šai turisma jomai. Mēs neuzskatām, ka tas būtu saprātīgs risinājums. Ir ļoti daudz lietu, kas eh, turismā ir jāvirz uz priekšu, bet tajā pašā laikā mums ir budžetā ar eh, līdzekļiem jārīkojas saprātīgi. Tāpēc mēs balsosim pret šo priekšlikumu. Uh, Inese Ajala Sendera ir izteikusi izcilu domu, ka mums ir vajadzīga velosipēdu skola bērniem, tā lai eh, drošība uz ielām būtu lielāka. Bet, nu, šķiet, ka ar vienu miljonu, nav, vienu miljonu eiro nepietiks, lai mēs visu infrastruktūru Eiropā pārveidotu tā, lai uh, ielas patiešām būtu ļoti drošas. Ideja, protams, ir ļoti skaista, bet, nu, es nezinu, vai tā ir realizējama. Uh, Nu, tas būtu laikam viss, ko es gribēju pieminēt. Es uzskatu, ka kopumā šis uh, budžets ir visnotaļ saprātīgs, un es uzskatu, ka te ir ļoti daudz uh, labu ideju, un rītdien arī tās tiks uh, nobalsotas. Paldies! Vistu Zīlē! Zīles kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Um, vispirms es gribētu pateikties Liberāsku kungam par veikto darbu. Un pat tad, ja Eiropas konservatīva reformistu grupas pārstāvs transporta komitejā varbūt arī kopumā neatbalstīs eh, šo, eh, šo sagatavoto projektu, mēs tāpat augstu novērtējam jūsu paveikto darbu. Eh, tā motivācija, es domāju, politiski diezgan saprotami, kāpēc ir piesardzība pēc atgriešanās pie komisijas sagatavotā budžeta pozīcija apropriācijiem un maksājumiem. Uh, Tāpēc, ka ļoti daudzās nacionālās valstīs šīs budžeta, nacionālā budžeta situācija ļoti spriega, tāpēc arī šāda politiska pieeja, un tas ir īpaši attiecis uz, uz pozīcijām, kur tiek ierosināts atgriezties pie komisijas priekšlikuma budžeta attiecībā uz aģentūrām un citām administratīvām metožu vai kapacitātes rosinošām pozīcijām. Uh, Tāpat laikā es gribētu teikt, ka daļa no, no mūsu deputātiem um, izskata, protams, un uzskata un arī atbalstīs pozīcijas, kas ir svarīgas tomēr palielināt atpakaļam TNT budžeta finansēšanu, Marko Polo uh, programmu 2 un, uh, un arī pozīcija, kas attiec uz uh, komisijas iesniegto mm, maksājumu un, un, uh, un saistību līmeni Cezara programmā. Tās ir tās pozīcijas, kas mūsuprāt ir, ir, ir vēl joprojām atgriežamas ar lielāku finansējumu, lai arī, lai arī šis, šīs pozīcijas arī ir diskutējamas. Un tas pats attiecas uz vairums no pilotprojektiem. No vienas puses skaidrs, ka šādi pilotprojekti ir vajadzīgi, lai viņi rosinātu iniciatīvu, bet tajā pašā laikā bieži vien šie pilotprojekti nesasniedz to mērķi, kas ir domāti. To es arī varu teikt no savas pieredzes. Tāpēc vēlreiz paskaidroju, ka grupas pozīciju tas politiskais apsvērums ir tāds, ka ir saspringts budžets situācija visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un šī politiskā pieeja ir primāra mūsu grupai. Paldies! Thank you, Mrs. Durand. Oui, merci, monsieur. Durānas kundze, jā, paldies priekšsēdētāja kungs, es arī gribētu pateikties referentam par paveikto darbu. Pirmkārt, gribētu nedaudz precizēt. Viņš uzdeva jautājumu par vieniem no, gru, vienu no maniem grozījumiem, sesto grozījumu. E, viņš teica, ka īsti neizprotot, ko es gribu teikt. Es gribu teikt, ka mēs gribam uh, veicināt investīcijas, kas mazina troksni un arī, kas veicina drošību uz dzelzceļiem, attiecībā gan uz ritošo sastāvu, gan arī uz dažādām iekārtām dzelzceļā šīs te investīcijas ir ļoti nepieciešamas un tās ir jāveic paralēli. Tā ir tapis šis grozījums ar šādu domu. Es gribu pateikties referentam par to, ka viņš ir gatavs atbalstīt ilgspējīgu turisma idejas. Mēs izstrādājam veselu virkni grozījumu attiecībā uz turismu, jo mēs strādājam ar statistiku turismu jomā un mums ir savi secinājumi par to, kā turisms var kļūt ilgspējīgāks un var ģenerēt darba, spēju, darba vietas. Un visbeidzot par ceturto grozījumu grozījumu. Jūs tas nepārteiks, ka mēs piedāvājam atbalstīt grozījumu, kas vēlas orientēt finansējumu tieši vērst to uz investīcijām, uh, kas mm, arī mazinātu ārējās izmaksas transportam. jo šīs te ārējās izmaksas šobrīd ir ārkārtīgi lielas un tās skar ļoti daudz cits nozars, ne tikai transporta. Tātad tik daudz par šiem trim grozījumiem. Par 12, 12. grozījums ir tāds, kura mērķis ir uh, Uh, nesamazināt finansējumu turismam pēc 2012. gada. Mēs vēlamies aicināt komisiju turpināt šīs te sagatavošanās darbības turismu jomā un izvērst konkrētus projektus finansējotos. Paldies, Ajels Zenderkundze, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Sí, yo... Liels paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos pateikties Liberatska kungam mūsu kolēģim par lielo interesi, kas ir izrādīta attiecībā uz visu analītisko darbu, kas tika veikts, un tika pārdomāti pat tie grozījumi, kuri nebija iekļauti šajā ēnu paketē, ja to tā varētu nosaukt. Un tas nozīmē, ka deputāti var turpināt iesniegt atsevišķus grozījumus ar cerību, ka pārējās grupas tos varētu atbalstīt pat tad, ja tie nebija iekļaut šajā sākotnējā paketē, par ko vienājās koordinātori. Vēlētos uh, atbalstīt divus grozījumus. Viens ir saistīts ar pilotprojektiem, otrs ar sagatavošanās darbībām. Pilotprojekts, par kuru vēlos izteikties, uz kuru atsaucos, ir šī skola Kā jūs zināsiet, tad jaunajā Baltijā grāmatā ir ap, aplūkots pilsētu transports un ir izteikti ideja, ka to vajadzētu veicināt. Un arī mēs piekrītam idejam, ka velosipēd, velosipēdus vajadzētu aizvien lielākā mērā izmantot pilsētās, un arī Spānijā a, tas ir novērojams. Tomēr tajā pašā laikā jādomā par to, kā var sadzīvot velosipēdi, automašīnas, gājēji, jo ir zināms, ka reizēm rodas arī problēmas. Ir būtiski arī veicināt sabiedrības informētību un bērnu sagatavot jau no agras bērnības, jo īpaši runājot par reģioniem, kuros šī um, velospēdistu kultūra nav tā īsti izveidojusies, jo daudz cilvēku brauc ar velospēdiem, lai arī nav īsti tam gatavi. Un tādēļ šo projektu mēs atbalstītu. Mūsuprāt, tas ir maza um, mēroga projekts, Un arī Eiropas komisija no savas puses ir devusi zaļo gaismu, tādēļ vēlētos aicināt kolēģis ņemt vērā šos aspektus. Arī Eiropas komisijai nav viegli atbalstīt uh, pilotprojektus, kas ir piedāvāti no parlamenta puses, un biju ļoti uh, pārsteigta, ka Komisija izrādīja atbalstu šim projektam, tādēļ es priecātos, ja arī komiteja no savas puses to varētu darīt. Kas attiecas uz ce drošību uz ceļiem, tas ir visai vecs projekts, ko komisija kādreiz nebija atbalstījusi, bet jau atkal šoreiz par, man par pārsteigumu guvām atbalstu. Varbūt tas ir saistīts ar uh, to, ka notiek sarunas par direktīvu saistībā ar sankcijām un sodiem. Tas lielā mērā ir saistīts arī ar informētību. Uh, Uh, ar to, ka tiek iesaistītas dažādas uh, sabiedrības daļas šajā procesā, un tas lielā mērā palīdzētu arī komisijai un parlamentam turpināt lobēšanu attiecībā uz drošību uz ceļiem, uz šo jautājumu lobēšanu. Tātad, Maķē, ja atbalstīsiet manus divus grozījumu priekšlikumus, būšu ļoti priecīga, būšu ļoti priecīga par to, ka būs arī mans ieguldījums. Uh, visā šajā uh, itāļu beļģu panāktajā vienošanās. Turklāt vēlētos lūgt arī Maisneres kundzei tomēr pārdomāt. Mēs šeit nerunājam par milzīgu naudas apjomu un abas iniciatīvas varētu būt ļoti uh, labas. Paldies. Radburn kungs lūdzu. Uh, thank you very much, Chairman. Well... Paldies, priekšsēdētāji. Zīles kungs at atbildēja ļoti diplomātiski. Baidos, ka es tā gluži nevarēšu. Uh, Un vēlēs izteikt dažus vispārēja rakstura komentārus un konkrēti pievērsties arī tiem tekstiem, kas mums ir uz galda. Sākumā jāsaka, katru gadu nesaprotu, kur tad īsti atrodamies. Mums ir priekšlikumi no komisijas, kas nav realistiski. Tālāk šī nereālā situācija parlamentā un padomē tiek tikai pasliktinās, jo vēl aizvien turpinām lūgt papildus naudu. Tādēļ, nu, ne, nezinu, kur mēs nonāksim. Kā mēs visi zinām, tad katrai visām dalībvalstīm ir bijis jāsamazina budžeta izdevumi. Ne jau viņas to izvēlējās, bet tas bija jādara. Vienalga vai apvienotajā karalistē, Spānijā, Itālijā, visur tas bija jādara. Bet šeit atkal mēs a, lūdzam ne tikai atjaunot izdevumus iepriekšējā līmenī, bet pat papild, pap, paplašināt šo budžetu. Nu, manuprāt, mēs patiešām šeit a, runājam par pilnīgi nereālu situāciju, un mums vajadzētu arī saprast par to, no kurienes nāk šī nauda. Tā nav Eiropas Savienības nauda, tā nav dalībvalsts nauda, tā ir nodokļu maksātāju nauda, un nodokļu maksātājiem ir jāmaksā aizvien vairāk savās, nu, savu valstu nodokļu sistēmās, lai uh, tātad sektu šos samazinājums arī savu valstu budžetos. Tādēļ jautājums, kādēļ jūs domājat, ka viņi vēlēsies vairāk naudas nodot Eiropas Savienībai? Nu, es to es patiešām nevaru atbildēt uz šādu jautājumu. Turklāt gribēju izteikt arī dažus komentārus par to situāciju, kādā šobrīd atrodamies. Un arī Maķēkungs izteicās par um, tātad padomes nostāju. Konkrēti runājot par šo dokumentu, kas mums ir uz galda, jāsaka man prieks, ka Liberatskī kungs atzīst, ka, piemēram, devītais grozījuma priekšlikums šajā uh, atzinumā uh, Uh, tas nebūtu jāskat šajā komitejā, bet gan regī komitejā, un šo ideju es atbalstu tādēļ to nevajadzētu šeit skatīt. Um, un te es nemaz nerunāju par priekšlikumu pašu būtību. Otrs komentārs ir saistīts ar 13. grozījumu priekšlikumu. Jāsaka, es uh, nevarēju noticēt savām acīm, kad ieraudzīju šo tekstu. Mēs vēlamies tātad uh, svītrot vārdu prudent, saprātīgs no tātad aģentūra finansējuma, lai mēs vēlamies šeit nepārdomātu finansējumu, tātad viņi var uh, tērēt, ko vien vēlas. Nu, manuprāt, šāds priekšlikums ir pilnīgi nepamatots. Priekšsēdētāji, manuprāt, esam tādā situācijā, kad finansējums tērēšanai ir jābūt pilnībā pārdomātai un nekādi citādi nevar. Tādēļ, ja varu izteikt priekšlikumu, uh, attiecībā uz komisijas izvēlēto pieeju, ko vajadzētu darīt arī šajā komitejā, es ieteiktu domāt tātad runājot par tādiem projektiem, kas vairs nav prioritātes, kuri neizpilda savus mērķus, vienkārši atņem to finansējumu un no, novirzīt to prioritāriem projektiem. Tādējādi, ja šī nauda tiktu pārlikta vienkārši citiem labākiem projektiem, tad uh, uh, budžets nebūtu jā, jāpalielina, un šķiet, ka šāda ideja uh, ir pilnībā svītrota no tā ziņojuma, kas mums bija iepriekš. Priekšsēdētāji vēlreiz atkārtošu, manuprāt, um, šeit mēs neesam realistiski, un mūsu komitejā arī tajā brīdī, kad uh, būs samierināšanas komiteja, manuprāt, mēs nekur nenonāksim, jo papildus finansējumu mēs neiegūsim, un tas ir pilnīgi skaidrs visās dalībvalstīs. Paldies! Lichtenbergers konsultants. Jā, herzlichen dank. Ah, sirsnīgs paldies. Pavisam maza piezīme. Eh, gribēju atbildēt savam kolēģim Bredbērnam. Man šķiet, ka visa šī uh, britu uh, lieta būtu nedaudz jāaizmirst, bet uh, šķiet, ka briti prasa, lai Eiropas Savienību uh, uzņemas ar vien vairāk uzdevumu, un tajā pašā laikā visu šos uzdevumus veids ar samazinātu budžetu. Manuprāt, tā ir tāda politiķu pingpong spēlīta, un tā nepalīdz pilnīgi nevienam. Aģentūrām galu galā ir ļoti svarīga funkcija eh, kontrolēt, kā tiek pildēti, pildīti Eiropas noteikumi un skatīties, vai šie noteikumi ir adekvāti. Tas nozīmē, ka aģentūrām ir jādod iespēja darboties. Ja mēs vienmēr domāsim tikai par deklarācijām un par skaļiem paziņojumiem, tad es nedomāju, ka Eiropas Savienība varēs kaut ko labu paveikt. Vēl pavisam īsts papildinājums un arī precizējums. Tas attiecas uz turisma veicināšanu dzelzceļa jomā Es gribēju nedaudz padomāt par pasažieru organizāciju prasībām. Tās saka, ka trūkst loģistikas mm, ceļsomu pārvadāšanai. Šeit ir ļoti daudz dažādu trūkumu, un eh, tieši šīs problēmas rada eh, sarežģījumus turisma attīstībā dzelzceļa izmantošanai turismā. Un tāpēc mums vajadzētu ieviest šādu precizējumu, tad, tad uh, uzlabot loģistiku uh, ceļotāju ceļasuma pārvadāšanai. Tādējādi mēs būtu reaģējuši uz uh, to, ko prasa pasažieru organizācijas. Tas parādās arī aptauju rezultātos. Cilvēki bieži vien izvēlas braukt tieši ar personīgu automašīnu, nevis ar uh, vilcienu, jo viņiem ar vilcienu ir grūti pārvadāt savu bagāžu. Varbūt mums vajadzētu rūpīgāk pievērsties šim jautājumam. Es uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja mēs šo jautājumu varētu atrisināt. Commission... Paldies. Komisijas vārdā Tosman kungs lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem! Pavisam eh, tikai daži komentāri. Mēs vēlētos pateikties eh, komitejai un arī referentām par to tādu vispārēju atbalstu, kas ir izrādīts eh, komisijas priekšlikumam. Jūs esat apsprieduši jau lielāko daļu no grozījumiem, kur ir runa par budžeta apropriāciju atjaunošanu 2012. gada budžetā. To mēs varam tikai apsveikt, jo tādējādi mēs varēsim nodrošināt eh, pašreizējās transporta politikas Eiropā īstenošanu. Man ir divi komentāri, ko es vēlējos izteikt. Vēlreiz pateikšos komitejai par darbu un labprāt eh, arī eh, skatīšos, kāds rītdien būs balsojuma rezultāts. Paldies, Liberatska kungs. Dziękuję bardzo. Krótki komentarz. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pārliecināti, ka šeit nav runa par nesaprātīgu projektu. Te ir runa par pavisam loģiskiem un labiem projektiem. Tieši tāpēc eh, budžeta veidošana šogad ir nedaudz atšķirīga. Mēs nevēlamies, lai budžetā būtu samazinājumi par katru cenu. Mums ir jāatgriežas pie sākotnējās domas. Mēs vēlamies radīt jaunas iespējas pieņemot šo budžetu. Ja runa par konkrētiem pasākumiem, par kuriem tika izteikti komentāri, piemēram, sestais grozījums, Durānas kundzes grozījums, es ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu skaidrojumu, taču es pieturos pie savas nostājas. Mums nevajadzētu šo grozījumu atbalstīt. Mums ir jādomā par infrastruktūru. Mēs nedrīkstam domāt par ritošā sastāvu iepirkšanu un tā tālāk pašlaik nav īstais laiks to darīt. To, eh, vajadz, to vajadzētu darīt eh, dzelzceļu uzņēmumiem vai transportu uzņēmumiem. Ja runa par dzelzceļa aģentūru, tad šeit ir runa par vienu miljonu eiro, kas eh, ir paredzēti budžetā šim nolūkam. Te ir runa par 6% no budžeta. Vēlreiz atgriezīšos pie saviem iebildumiem. Mēs gandrīz eh, neapstiprinājām uh, budžeta izpildi dzelzceļa aģentūrai, tāpēc, ka šajā budžetā bija ļoti liels haoss. Arī Keikungs iespējams pārzina šīs aģentūras darbu daudz labāk. Ja viņš ir gatavs apgalvot, ka te vienkārši trūkst kādas saites un te ir runa par naudu, kas uzlabos aģentūras funkcionēšanu, tad eh, es varētu akceptēt šo argumentu. Un uh, es varētu arī aicināt savas politiskās grupas deputātus balsot pār šo grozījumu. Tagad eh, tāds vispārējais komentārs. Laiki patiešām ir grūti. Mums ir jāpievēršas saprātīgiem projektiem, kas ir iekļauti transporta politikā. Tos mēs nevēlamies mainīt. Un es vēlreiz atkārtošu, ka uh, transports nav tāds, tāda elementāra sadaļa budžetā, kur mēs varētu viegli uh, izdarīja dažādus samazinājumus. Šī joma galu galā veicina ekonomisko attīstību kopumā, veicina dažādas ekonomiskās aktivitātes. Es domāju, ka mēs visi varam par, par to vienoties. Un cerams, ka mēs varēsim atgriezties pie komisijas ieteiktajām summām, kas nebūtu nebija tik augstas. Eh, vēlreiz priekšādētāji paldies par eh, uzmanību, un es vēlētos vēlreiz paust eh, savu pateicību ēnu referentiem. Liberatski. Paldies, Liberātska kungs. Laika grafiks ir šāds. Eh, komitejā balsojums notiks rīt. Eh, budžeta komiteja savukārt eh, balsos 4. vai 6. oktobrī. Un kopējais balsojums plenārsēdē par budžetu būs oktobrī. Tas nozīmē, ka e, rītdien mēs balsojam šeit komitejā un plenārsēdē balsojums notiks oktobrī. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir e, patērētāju tirgus rezultātu apkopojums. E, ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisiju un ar Sanko ģenerāla direktorātu. Šķiet, ka mums ir klāt arī Sanko ģenerāla direktorāta vadītāja un viņa mums prezentēs šo ziņojumu. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāja kungs. Mans kolēģis, manuprāt, mēģina uzlikt šobrīd prezentāciju, ko jūs redzēsiet uz ekrāniem, kas eh, jums būs vieglāk uztverama. Thank you. Okay, well, well, thank you for this opportunity to present our work on. Lielas paldies par šo iespēju jums. Jūs iepazīstināt ar mūsu darbu par tirgus eh, monitoringu un patērētāju uzvedību. Lūdzu, skatīsim pirmo slaidu. Iesākumā gribētu iepazīstināt ar fonu mūsu darbam. Digi Sanko eh, pirms kādiem četriem gadiem sāka vākt datus datus par tirgu, tirgus fun funkcionēšanu no patērētāja viedokļa. Tāpat mēs analizējām arī tirgus problēmas un ierosinājām uzlabojumus. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi skatīties uz tirgu no patērētāja viedokļa un ne tikai no pie, piegādātāja viedokļa un no konkurences viedokļa, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, bet ja mēs skatāmies tikai no tā viedokļa, tad aina veidos nepilnīga. Un ļoti svarīgi ir skatīties uz to, ko mēs varam darīt, lai patērētāji palīdzētu tirgus veiksmīgai funkcionēšanai. Mēs uzskatām, ka tieši patērētājiem ir iespēja izprast eh, šo, šo te izvēli, kas viņiem ir tirgu. Uh, un e, viņi var arī atbalstīt novatoriskas parādības tirgu un var stimulēt konkurenci. Mēs ievācām informāciju par patērētājiem, pierādījumus par patērētāju tirgiem un uzskatām, ka šī informācija ir ļoti uh, noderīga politikas veidotājiem Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī. Šie dati ir salīdzināmi starp dalību valstīm. Uh, Līdz ar to dalību valstu pārstāvji var salīdzināt savas valsts tirgus darbību ar citas valsts tirgus darbību un patērētāju ērtībām un var mēģināt eh, ieviest labāko praksi no citām valstīm un arī novērst dažādas problēmas gribētu paskaidrot, kādus konkrēti datus mēs ievācām un kādas darbības metodas izstrādājām. Mūsu galvenā darbība meto, darbības metode ir salīdzinošās tabulas uh, pār patērētāju uzvedību. Tā ir ļoti plaša informācija, kas sniedz mm, politikas pieņēmējiem ļoti daudz datu. Šogad mēs esam publicējuši piecus pārskatus un šobrīd gatavojam sesto pārskatu uh, tabulu. Pavasarī mēs publicējam patērētāju priekšnoteikumu vai noteikumu uh, salīdzinošo tabulu, kurā aplūkotas divas jomas. Pirmkārt, eh, vairumtirdzniecības eh, iekšējo tirgu integrācija. Un otrā, otrais informācijas loks ir dalību valstu um, tirdzniecības vīde, tirgus vīde un dažādi tirdzniecības noteikumi mēs vēlamies apzināt potenciāli slikti darbojošos tirgus. Šobrīd mēs esam apskatījuši 50 dažādus patēriņu tirgus un ranžējam tos eh, atkarībā no tā, cik pateicīgi vai cik viegli tie ir lietojami patērētājiem šīs analīzes gaitā mēs izvēlamies kādus pāris sliktākos tirgus e, no šīs te ranžējuma tabulas un izvērtējam, kādas ir galvenās kļūdas šajos tirgos un piedāvājam e, pasākums šo kļūdu novēršanai. Sāksim ar šo te salīdzinošo tabulu, kuru mēs publicējam rudenī katru gadu. Galvenais datu loks, ko mēs izmantojam, ir liela ikgadēja aptauja, kurā mēs aptaujājam 50 patēriņa tirgus un uzdodam daudz jautājumus patērētājiem šajos tirgos. Bez tam mēs pētām arī cenas un cenu starpības dalību valstīs. Mēs arī izskatām patērētāju sūdzības. Tirgus uzraudzības izpēte veido pamatu mūsu salīdzinošai tabulai. Pirmo reizi šādu metodu izmantojām pagājušajā gadā un aizpildījām šīs salīdzinošās tabulas. Esam šeit uh, atveduši līdzi salīdzinošās tabulas. Ja kāds nav tās redzējis, tad var apskatīt pie zāles ieejas. Šīs tabulas ir angļu valodā un arī citās valodās, ja, tās, ja jūs dodat priekšrokatām. Tātad tiek salīdzināti 50 patērētāju tirgi, kas kopumā veido apmēram 60% no patērētāju eh, iztērētās naudas. Pagājuši gadu visās 27 dalību valstīs veicam šo izpētu un arī Norvēģijā. Mēs uzdevām jautājumus tikai tiem patērētājiem, kas nesen ir kaut ko iegādājušies tirgu. Mēs vēlējāmies, lai cilvēks stāsta par savu konkrēto pieredzi un nevis izdara vispārīgus secinājumus. Uh, No šī brīža veiksim šo, šo izpēti katru gadu, tā lai varētu redzēt, kādas ir tirgus tendences, vai ir kādi tirgi, kas sniedz labāku uh, sniegumu, un vai to vislabākā snieguma iemesls ir politika dalībvalstīs vai Eiropas Savienībā. Eh, jautājumi, kurus mēs uzdodam, ir par salīdzināmību, uzticību, patērētā uzticību, par viņu apmierinātību, par problēmām, sūdzībām un tirgus nomaiņu. Mēs uzdodam patērētājiem jautājumus. Um, viņiem ir jāvērtē kaut kāda parādība skalā no 1 līdz 10. Piemēram, runājot par salīdzināmību, mēs eh, prasam patērētājiem, uzdodam jautājumu, cik viegli vai grūti ir salīdzināt dažādu piegādātāju piedāvātās cenas vienam un tam pašam produktam. Un viņiem jāliek atzīmes no 1 līdz 10. Tāpat arī par uh, ticību patērētājiem, par uzticību patērētājiem un viņu sniegtajai informācijai par vispārējo apmierinātību, arī tāpat uzdodam jautājumu par problēmām, eh, vai viņi ir apmierināti ar piegādātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Un vērtējums ir skalā no 1 līdz 10. Uzdodam jautājumu, vai viņu sūdzas par problēmām, ar kurām ir sastapušies visbiežāk mēs eh, uzdodam jautājumus par vispārējās intereses pakalpojumiem. Prasam uh, patērētājiem, vai viņi ir pieslēgušies citam piegādātājam, ja viņš neapmierina agrākais piegādātājs. Un arī uzdodam jautājumu par to, cik viegli ir nomainīt piegādātāju. Visas šīs atbildes tiek apkopotas, un līdz ar to veidas tirgus snieguma indikators katram konkrētam tirgum. Uh, šis tirgus sniegums sastāv no četriem komponentiem - salīdzināmība, ticība, problēmas, sūdzības un vispārējā apmierinātība. Un bez tam ir arī otrais indikators, kurš saucas MPIS - tirgus snieguma indikators, ieskaitot arī operatoru nomaiņu. Tajā pētam tikai tos tirgus, kuros patērētēm ir iespēja nomainīt piegādātāju. Šajās tabulās jūs redzat ranžējumu. Ceru, ka jūs varat salasīt. Šeit ir salīdzināti 50 patēr, patērētāju tirgi. Uh, salīdzinājums tātad veikts izmantojot MPI indeksu. Šeit ekrānā ir redzams ranžējums Eiropas Savienības iekšienē. Bez tam mums ir arī ranžējums katrā dalībvalsts tirgu, tirgus iekšienē. Jūs varat izpētīt, cik labi labu sniegumu uzrāda jūsu valsts tirgus. Šeit, šajā Eiropas Savienības ranžējumā, pirmajās trijās vietās ir no patērē viedokļu vislabāk eh, vērtētie tirgu. Pirmajā vietā ir uh, eh, avīzes, žurnāli, grāmatas, uh, tad arī kultūra, izklaide un tā tālāk. Pēdējās vietās ir nekustamā īpašuma tirgus, investīcija pakalpojumi un interneta pakalpojumi tie tirgi, kas visvairāk interesē šo komiteju, ir apvilkt ar rāmīti. Jūs redzat, ka, piemēram, atvaļinājumu viesnīcu tirgus ir viens no labākiem tirgiem, bet eh, dzelzceļš un lietotās automašīnas ir 4. un 5. vietā no saraksta beigām. Tāpat arī automašīnu apkope un remonts ir viens no vājāk vajāko sniegumu uzraudošiem tirgiem. Vidū mēs redzam eh, gaisa satiksmes eh, operatoru tirgu, tāpat arī pasta pakalpojums, ēku, eh, automašīnu īri, publisko sabiedrisko transportu un degvielu. Tie ir vidējā līmenī darbojošies tirgi. Tātad mēs ranžējam šos te 50 patēriņu tirgus Eiropas Savienībā, bet ir arī atsevišķi ranžējums pa dalību valstīm. Pēc šīm tabulēm ir arī komentāri par to, kā katras dalību valsts patēriņu tirgi salīdzinās ar Eiropas Savienības kopējo eh, ranžējumu. Uh, Tas ir ļoti labs instruments, kas palīdz salīdzināt dalību valstis un, un ko mēs izmantojam arī runājot par dalību, ar dalību valstu patērētāju sardzības organizācijām, mm, kas palīdz viņiem vērst uzmanības uz problēmām savā valstī un varētu rosināt pieņemt kaut kāds risinājums. Katram tirgumu mēs arī veidojam ranžējumu pa valstīm. Šajā tabulā mēs redzam, cik labi ir izveidots tirgus visām Eiropas Savienības dalību valstīm, eh, organizējot eh, pakotņu ceļojumus. Pirmajā vietā ir Somija. Eh, ir trīs dalību valstis, kurās šis tirgus darbojas vājāk atšķirības starp labākajām un vājākajām valstīm šeit ir apmēram 11% punkti, kas ir uh, diezgan neliela atšķirība. Tā ir zem vidējās atšķirības vairumā tirgu. Tas nozīmē, ka šīs te pakotņu ceļojuma tirgus ir diezgan homogēns visā Eiropas Savienībā. Šajā tabulē jūs neredzat, taču mums ir arī papildus informācija par to, cik labi šie tirgi darbojas, attie, salīdzinot tos ar atsevišķiem indikatoriem. Šajā te pakotņu ceļojumu e, tirgu mēs redzam, ka Patērētāju apmierinātība ir virsvidējā, uzticība ir apmēram vidējā līmenī, un patērētāju skaits, kas uzrāda problēmas šajā tirgu, ir nedaudz virsvidējā, ja salīdzinām ar citiem pakalpojumiem un citām precēm. Nākamā uh, aina, nākamā tabula ir par dzelzceļu. Dzelzceļu joma ir problemātiskāk nekā pakotņu turisma tirgus. Redzam, ka Lietuva un Igaunija šeit izceļas īpaši kā labs pakalpojums sniedzējs bet ir apmēram puse dalību valstu, kurās e, šī tirgus vērtējums ir zems. Atšķirības starp labākajiem rezultātiem un sliktākiem rezultātiem šeit ir 27,3 punkti, kas ir apmēram divreiz lielāka par vidējo atšķirību. Tā tad ir milzu atšķirības e, šī pakalpojuma sniegšanas veidā un kvalitātē starp dalību valstīm. Ja ieskatāmies ciešāk atsevišķos komponentos, kas veido šo tirgu, tad mēs redzam, ka gandrīz vai visos komponentos šīs tirgus saņem zemāku vērtējumu nekā citi tirgi. Īpaši zems vērtējums daudz, vis, ze, daudz zem vidējā ir tādos jautājumos kā apmierinātība un problēmu skaits. Šeit negatīvais vērtējums ir daudz biežāk sapot, sastopams nekā citos tirgos. Ir interesanti atzīmēt, ka patērētāji piemin ļoti daudz problēmu šajā tirgu, taču viņi ļoti reti, kad sūdzas par šīm problēmām dzelzceļā. Nākamā tabula rāda situāciju gaisa satiksmē. Tas ir pēdējais tirgus, ko es gribu šeit parādīt kā piemēru. Šī joma ir viens no labākajiem tirgiem, ja mēs runājam par kādiem tīkliem Tas ir labākais tīkls, kas vislabāk reaģē uz patērētāju vajadzībām. Tam ir arī visaugstākais vērtējums tādās jomās kā salīdzināmība un uzticība. Taču problēmu ziņā šis tirgus sniedz sliktāku sniegumu nekā citi. Ir daudz problēmu. Uh, Atšķirības starp labākajām un sliktākajām valstīm šeit ir ļoti maza, un tas norāda uz to, ka dzelzceļa satiksme tiek sniegta diezgan homogēnā veidā visiem patērētiem Eiropas Savienības. Gaisa satiksme ir, ir, ir tāds tirgus, kas tiek piedāvāts homogēnā veidā. Šeit mēs redzam tādu kā momentu uzņēmumu par to, cik ļoti daudz un dažādi dati var tikt atspogļot salī, salīdzināmajās tabulās. Mēs parādām informāciju gan par ļoti lieliem uzņēmumiem, gan arī varam piedāvāt ļoti viegli lietojamu metodi, datoru metodi, kas var palīdzēt jums veikt savu meklēšanu atkarībā no tā, kāda informācija jums vajadzīga par konkrētu valsti vai kādiem konkrētiem tirgiem. Nu, piemēram, katrs interesants pats var atrast, kā konkrētais tirgus ranžējas, kāds ir viņa ranžējums dalību valsts ietvaros. Vai arī kādi ir rezultāti atsevišķiem komponentiem konkrētajam patēriņu tirgumu valstī vai Eiropas Savienībā? Uh, Tāpat katrs cilvēks var arī atrast informāciju par konkrēto patēriņu tirgu Eiropas Savienībā un ar salīdzināmo ranžējumu tabulu var iepazīties. Mēs veicam tātad šo tirgus izpēti, bet tas vēl nav viss. Ir vairākas salīdzināmās tabulas, vairāki grafiki, kas atspoguļo cenas un cenu atšķirību. Cenas, protams, ir ļoti būtisks aspekts, kas lielā mērā nosaka patērētāju izvēli. Vienotajā tirgū cenu atšķirības starp dalību valstīm ja tās nevar izskaidrot ar atš atšķirīgajiem nodokļu līmeņiem, ražošanas izmaksām vai patērētāju pirktspēju, tad šīs cenu atšķirības ļoti daudz ko liecina par tirgus darbību. Šeit uz horizontālās as mēs redzam to, cik lielā mērā atšķiras dažādu preču un pakalpojumu cenas Eiropas Savienībā. Vertikālā asa rāda to, vai šīs te cenu atšķirības ir saskaņotas ar pirktspēju konkrētajā valstī. Tātad, jo augstāk kāds konkrētais mm, priekšmets, pa, patēriņa priekšmets vai prece atrodas šajā tabulā, jo vairāk tas atspoguļo atšķirības pirktspējā. Ja kādas preces vai pakalpojumi atrodas zem horizontālās as, tad tas liecina par anormālu situāciju, kad preces vai pakalpojumi ir lētāki valstīs ar augstāku pirktspējas līmeni. Šeit mēs varam atrast tādas preces kā degvielu un dažas automašīnu markas. Tie salīdzinājumi, ar kuriem es jūs iepazīstināju, bija no ceturtās salīdzinošās tabulas. Šobrīd mēs plānojam veidot līdzīgu salīdzinājumu patēriņu tirgiem, plānojam, ka tas parādīsies 24. oktobrī. Un arī šoreiz pētīsim 51 dažādu patēriņa tirgu. Šoreiz esam iekļāvuši vienu jaunu jautājumu, kas attiec uz konkurenci. Mēs vēlamies, lai patērētāji izvērtē skalā no 0 līdz 10 to, vai viņiem tiek piedāvāts pietiekami plašs piegādātāju spektrs, lai viņi varētu izvēlēties preces vai pakalpojumus. Šķiet, ka patēriņa tirgus indeks šogad būs nedaudz uzlabojies salīdzinot ar pagājušo gadu. Tāpat mēs redzam, ka konkurence tiek vērtēta augstāk nekā citi aspekti parasti. Tātad viņi uzskata, ka mm, viņiem tiek piedāvāts pietiekami plašs produktu klāsts, no kuriem var izvēlēties. Gribētu teikt pāris vārdus arī par patērētāju noteikumu salīdzināmo tabulu, kuru mēs publicējam parasti pavasarī. Šajā tabulā mēs skatāmies uz to, cik labi ir integrēts vairumtirdzniecības tirgus, kādi ir pārobežu aspekti un kāda ir patērētāja attieksme un kādi noteikumi atsevišķās dalību valstīs. Mēs pētam, vai patērētājiem ir uzticība pārrobežu sadarbību, tirdzniecības aspektiem, kādi ir šķēršļi šīm te pārrobežu tirdzniecības un komerciālajām darbībām, kādas ir patērētāja bažas. Tāpat ievācam informāciju arī par patērētāju sūdzībām un par informācijas pieprasījumiem, kāda informācija ir trūkus patērētājiem pārrobežu tirdzniecībā. Uh, Šo te informāciju pēc tam sniedzam Eiropas patērētāju centriem. Ir interesanti novērot, ka apmēram trešā daļa no sūdzībām un informācijas pieprasījumiem, ko saņem patērētāju centri, attiecas tieši uz transporta pakalpojumiem, uz pārrobežu transporta pakalpojumiem. Otrs aspekts ko mēs pētām, runājot par patērētāju noteikumiem, ir attiecībā uz patērētāju darbības apstākļiem, proti uz patērētāju aizsardzību un likumdošanas ievērošanu. Ievācam datus no eirobarometriem. Eirobarometrs veids izpēti gan patērētāju vidū, gan arī mazi, mazumtirgotāju vidū. Bez tam saņemam arī datus no dalību valstīm, piemēram, attiecībā uz dažādiem likumdošanas ievērošanas pakāpumiem, pār, pasākumiem, tādiem kā inspekcijas par to, vai produkti ir patēriņam droši un kā tiek aizsargāts patērētāja intereses. Šajā grafikā mēs redzam atspoguļoti er- elektroniskās tirdzniecības attīstību. Redzam, ka elektroniskā tirdzniecība pieaug spēkā, tā kļūst par populārāko uh, tālu tirdzniecības vai tālu pārdošanas parādību. Patērētājiem vislabāk patīk pašmāju e-komercija pārrobeža e-komercija ir maz izplatīta, jo pastāv vēl ļoti daudz šķēršļu, kas neļauj patērētājiem pilnībā izmantot šādas tirdzniecības priekšrocības un potenciālu. Pārrobežu tirdzniecība varētu būt lētāka reizēm un arī varētu piedāvāt patērētājiem lielāku izvēli. Šajā attēlā mēs redzam uh, pašmāju un pārrobežu pirkumus internetā. Mēs redzam milzīgas atšķirības starp dalību valstīm. Ir tādas valstis, kurās e-komercija ir ļoti augstu attīstīta. Ir arī tādas valstis, kurās ļoti daudz iepērk no uh, citām valstīm, piemēram, Luksemburga, Malta, Kipra, Austrija. Reizēm tas izskaidrojums ir ar valsts eh, mazo izmēru, bet reizēm ar patērētāju paradumiem, ka viņi ir atraduši iespējas iegādāties preces pa internetu no kaimiņu valsts, kur ir plašāka izvēle un zemāks cenas. Ja runājam par noteikumiem dalību valstīs, tad esam izstrādājuši speciālu indeksu, patērētāju noteikumu indeksu kurā ņemam vērā vairākus indikātors, piemēram, patērētāju uzticību varas iestādēm, patērētāju sūdzības, dažādu apelācijas mehānismu izmantošanu, produktu drošība, negodīgas komerciālas prakses klātbūtne un tā tālāk. Uh, atsevišķos indeksus mēs varam atrast arī atsevišķi attēlots pa dalību valstīm. Tad šajā grafikā mēs parādām tikai šo vienu kopīgo indeksu visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Arī šeit mēs redzam, ka noteikumi, kādos, kādi jāievēro patērētājiem, ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs. Un tagad nākamo grafiku lūdzu. Arī šajā grafikā, kas atspogļo patērētāju uzticību, esam ņēmuši vērā trīs jautājumus. Pirmais jautājums - vai jūs uh, ticat tam, ka jūsu valsts aizstāv jūs kā patērētājs? Otrakārt, vai jūs uzticaties, ka pārdevēji ievēros jūsu tiesības? Un treškārt, vai jūs uzskatiet, ka pa, spēkā pastāvošie aizsardzības notikumi, noteikumi ir pietiekami un adekvāti? Jūs redzat, ka situācija ir ļoti atšķirīga. Apvienotā karaliste šeit ir pirmajā vietā. Apmēram četras piekdaļas patērētā apvienotajā karalistē uzskata, ka viņi tiešām tiek aizsargāti, bet ir arī tādas valsts, kur mazāk nekā trešā daļa patērētāju to izjūt. Tātad dažās valstīs šajā jomā ir vēl daudz kas darāms. pavisam īsi. Gribētu pateikt, ka mēs nevēlamies tikai skaistus datus radīt, mēs gribam, lai pamatojoties uz šiem datiem, uz šo informāciju, tiktu ieviest kaut kādu uzlabojumu. Mēs ļoti daudz sazināmies ar dalību valstīm, aicinām tās veikt pasākumus, tajās jomās, kas, salīdzinot ar citām valstīm, neuzrāda labus rezultātus. Dažas dalībvalsts jau ir uzsākušas ranžēt prioritātes, pamatojoties uz mūsu piedāvātajām salīdzināmām tabulām. Bez tam mēs uzrunājam arī uzņēmumu pārstāvjus, aicinām viņus pārdomāt šos iegūtos rezultātus Mūsu mērķis, protams, ir panākt to, lai viņi uzlabo savu sniegumu, lai izplatītos paraugu prakse. Ļoti bieži mēs redzam, ka kādās valstīs ir tiešām ļoti labi pasākumi, kā palīdzēt patērētājiem. Un iespējams, ka arī citas valsts šo pieredzi varētu izmantot. Bez tam mēs sadarbojamies ar visām organizācijām un struktūrām, kas saņem patērētāju sūdzības, lai ievi, mūsu mērķis ir ieviest harmonizētu pieeju sūdzībām. Šobrīd esam izstrādājuši komisijas rekomendācijas šajā jomā un palīdzam eh, sūdzību saņemošajām organizācijām ieviest jaunu praksi. Sākot ar nākamo gadu, mums tiks iesniegti dati par sūdzībām, kurus mēs varēsim salīdzināt starp dalību valstīm. Tas būs tiešām ļoti labi. Ja kāds patērētājs ir pacenties iesniegt sūdzību ne tikai pašam tirgotājiem, bet arī kādai patērētāja aizsardzības organizācijai, tad tas nozīmē, ka kaut kas patiešām nedarbojas šajā tirgu ka kaut kas šajā tirgu ir jāuzlabo. Un visbeidzot gribu pieminēt, ka mēs sadarbojamies ar Eirostat, ar dalībvalstu statistikas iestādēm, jo vēlamies, lai mums būtu pilnīgāka informācija par patērētāju, par patēriņu precēm un pakalpojumiem, un lai varētu labāk salīdzināt cenas. Kā jau teicu sākumā, veicam arī tirgus izpēti Līdz šim ir veiktas četras izpētes, un šobrīd strādājam vēl pie četrām. Pati pirmā bija izpēte Eiropas Savienības dalību valstīs par dažādām pat, pakalpojumu cenām, kas ir ļoti atšķirīgas dalību valstīs, vai dažādām nodavām mēs zinām, ka banku darbība nevienmēr ir caurskatām un ceram to padarīt par caurskatāmāku. Esam veikuši arī mazumtirdzniecības elektrības pārdošanas izpēti. Mēs vēlamies salīdzināt operātoru nomaiņas procedūras dažādās dalību valstīs veidojām izpēt arī par patērētāju investīciju izvēles iespējām un atklājām, ka nevienmēr patērētājiem ir izvēle. Kā teicu, ir jau arī citi pētījumi, kurus veicam šobrīd, piemēram, par e-komerciju. Šī pētījuma rezultāti tiks pieminēti komisijas paziņojumos. Domāju, ka līdz ar to savu prezentāciju arī beigšu. Gribētu aicināt jūs aplūkot šīs salīdzinošās tabulas, kas ir mūsu uh, interneta mājas vietnē. Labprāt piegādāšu kolēģiem vēl papildus informāciju, ja jūs interesē un ja jums ir kādi konkrēti jautājumi. Paldies! Liels paldies! Trīs runātāji šobrīd ir pieteikušies. Ajala Sanders kundzei vispirms vārds, tad uh, Maisners kundze, Lichnerenbergeras kundze un pārējie. Sākumā Ajala Sanders kundze. Sí, um, gracias, presidente. Liels paldies, priekšsādātāji. Sākumā, kā parasti, gribētu teikt paldies komisijai par prezentāciju. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo ļoti interesanto datu analīzi. Uh, attiecībā arī uz jauniem priekšlikumiem un pētījumiem saistībā ar patērētāju tiesībām. Protams, ka kas attiecas uz transporta jomu, arī e-komerciju, internetu pakalpojumiem un šīm jomām šeit gribētu izteikt dažus komentārus. Ņemot vērā to, ka viens no mūsu pilotprojektiem ir tiešā veidā saistīts ar iespēju radīt multimodālas rezerves, tad gribētu jums jautāt, vai papildus tam, ko papildus šai informācijai, ko sniedzāt mums šodien, vai mēs varētu konstatēt citas um, šīs problemātiskās vietas attiecībā uz rezervācijām, pārrobežu rezervācijas un iespēju um, veikt rezervācijas e-komercijas ietveros, piemēram, rezervēt biļetes, vilciena biļetes. Tātad gribētu jautāt, vai ir iespēja šādos gadījumos izteikt sūdzības, jo, ja dodaties ceļojumā, mēģinat norganizēt šādu pārrobežu ceļojumu, man tā, piemēram, notika, es iegādājos uh, um, no Vācijas biļeti uz Spāniju. Tad šādos, šādos gadījumos jādomā, kur iesniegt šo sūdzību, jo uh, nav vienotas sistēmas, un tas vēl aizvien ir kā šķērslis patērētājiem um, brīvi brīvi tātad izmantot šādu veidu pakalpojumus un attiecīgi arī sūdzēties, ja rastos problēmas. Uh, Tādēļ gribētu zināt, vai šajā jomā strādājat pie kādiem jauniem priekšlikumiem. Vēl kāds jautājums, uh, kas bieži tiek pieminēts, ir sūdzības saistībā arī ar Ryanair. Šeit gribētu jautāt, vai komisija varētu nākt klajā ar kādām radošākām idejām, lai patērētāji uh, tātad varētu vieglākā veidā mm, nākt klajā ar savām sūdzībām, blogos, piemēram, Twitter. Uh, vietnē, vai komisijai ir kāda ideja, kādā veidā šāda veida formāts, kā patērētājs varētu izmantot šādu formātu sūdzībām, lai nepatīkamā pieredze tiktu nodot arī tālāk citiem lasītājiem. Ja mēs runājam konkrēti par Rainēru, tad bieži vien neskaitāmas reizes ir jā, tātad internetā jāiet cauri šīm formām, vienreiz jāpild, otrreiz jāpild, trešoreiz jāpild. Uh, un tādēļ jautāju, vai būtu iespēja patērētājam uh, tādā vienkāršākā veidā kaunināt šos uzņēmumus. Paldies! Paldies, Maisters kundze, trīs minūtes lūdzu jums. Lielas paldies, tik daudz man nemaz nevajadzēs. Pirmkārtām vēlētos pateikties par prezentāciju. Uh, Protams, mums, kā transporta komitejai, ir ļoti svarīgi domāt par eh, lielāku mobilitāti tirgos. Un eh, tieši tāpēc šāds patērētāju barometrs eh, no patērētāju viedokļa ir ļoti labs, jo tādējādi patērētāji redz, kāds produktu spektrs tiek piedāvāts. Tāpat arī varētu domāt par ražotāju barometru, paskatīties, kādu lomu tas varētu spēlēt. Uh, Mani nedaudz pārsteidza, ka dzelzceļš ir saņēmis tik zemu vērtējumu. Galu galā dzelzceļš ir ļoti nozīmīgs patērētājiem, vismaz tirgū tā tiek uzskatīts. E, nākamais, ko es vēlējos teikt, jūs esat sniegusi informāciju par aptājas rezultātiem, kas tika veikta. Varbūt jums ir kādas rekomendācijas, ko, jums, var, ko jūs varētu mums dot, e, kā transporta un turisma komitejai. Uh, Tātad ir konstatēti dažādi trūkumi, un varbūt jūs varētu mums ieteikt, kas būtu darāms, lai šos trūkumus pārvarētu. Mums ir jārīkojas pozitīvi attiecībā uz patērētājiem. Varbūt jūs varētu mums sniegt arī šādas, šādas ieteikumus. Fosteris kundzei trīs minūtes. Paldies priekšsādātāji, paldies arī komisijai par šo dokumentu. fascinējuši ir šī informācija, bet es jau pašā sākumā gribētu norādīt to, ka jūs teicāt mēs, mēs jautājām sabiedrībai. Gribētu jautāt, kas ir mēs, vai tas ir jūs ģenerāldirektorāts, vai tie ir cilvēki, kas tā tad uh, sēž jūs ģenerāldirektorātā zvana cilvēkiem, vai šeit ar mēs mēs domājam kādas valsts iestādes, nacionāls iestādes, Um, arī apvienotajā karalistē mums ir šādas tādas iestādes, kas veids, bet tas nav valsts uzņēmums, kas veids šo izpēti. Tad gribētu jautāt, kas ir mēs? Otrakārt, 500 cilvēki. Minējāt šādu ciparu. Nu, jāsaka, 500 cilvēki nav īpaši liels skaits, ja mēs runājam par konkrētiem jautājumiem. Turklāt, jāsaka, jautājumi ir arī subjektīvi. Dažos no tiem tātad ir pieskaramies patērētāju aizsardzības jautājumiem, bet kopumā jautājumi ir ļoti plašā klāstā, saistīti ar dažādiem jautājumiem, dažādām lietām, un ļoti daudzas lietas esat mēģinājuši iekļaut šajā pētījumā. Un tad, nu, protams, arī ir kādu atbildi vēlties saņemt. Ja kāds man prasītu, vai nesen ceļojat ar vilcienu, es teiktu jā. Tātad, um, un ja man kāds prasa, vai jums būtu sūdzības par šo ceļojumu. Nu, ja ceļojums ir noticis senāk, tad arī ir situācija dažāda. Tātad gribētu arī jautāt, kādā veidā tiek definēti jautājums, kā tie tiek veidoti. Nu, tās ir tādas nelielas šaubas no manas puses. Protams, arī es uzskatu, ka informāciju nepieciešams apkopot, bet nu, šīs tādas tāda interesanti aspekti, jo te mēs runājam par izmaksām gan komisijai, gan arī nodokļu maksātājiem. Tātad, cik izmaksā arī šāda dokumenta izstrāde un kas lasa šos dokumentus beig beigās, vai šis ziņojums ir paredzēts tā kā man vai sabiedrībai, kas ir mērķa auditorija šim ziņojumam. Un, ja dalībvalsts no savas puses patiesībā nevēlas veikt iekšējo koordināciju un izvirzīt attiecīgu iestādi, kā šādu problēmu risināt. Apvienotajā karalistē šķiet saistībā ar alkoholiskiem dzērieniem esam saraksta pašā priekšgalā. Nu, arī šeit būtu jādomā. Uh, Tātad, nu, tās ir tās lietas, ko vēlējos pieminēt. Protams, mums vajadzētu kopēju izpratni par situāciju Eiropā, bet no otras puses šī situācija šķiet ir ļoti sarežģīta, varbūt ir pārāk daudz iespējamo kļūdu, um, vietu. Turklāt gribētu arī piek, piekrist Ajāls Sanders kundzei saistībā ar Rainēru. Sabiedrība jau arī nav uzskatām par muļķiem. Protams, ja viens izvēlas Rainēru, viņi rēķinās ar zināmām lietām. Teiksim, izmaksas ir mazākas, bet, nu, ir citas iespējamās problēmas, un 300 miljoni cilvēku nav uzskatām par muļķiem, tādēļ, ka viņi izvēlas šāda veida pakalpojumus. Protams, mums vajadzētu informēt sabiedrību pareizā veidā, bet to būtu nepieciešams darīt vienkāršākā, caurskatāmākā veidā. Tātad šī bija mani jautājuma komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Lichtenbergers kundze, trīs minūtes lūdzu. Lielas paldies. Ja mēs eh, ņemam vērā šos argumentus attiecībā uz eh, Ryanair, tad eh, mēs varētu daudz ko attaisnot un varētu arī aizmirst par patērēto aizsardzību kā tādu. ir eh, jāatcerās, ka ir daudz cilvēku, kas pērk konkrētu pakalpojumu un nesūdzās par to, bet eh, ja šis, eh, šīs iespējas iesniegt sūdzību ir tik sarežģītas, tad iespējams šīs sūdzības netiek saņemtas tieši tāpēc. Un mums ir jādomā par nosacījumu pastiprināšanu, atceroties, kādas ir šīs schēmas. Mums ir jāatcerās, ka iespējams būs cilvēki, kas vēlēsies iesniegt sūdzības. Uh, Bieži vien eh, cilvēki vienkārši saka, ka tas ir pārāk komplicēti, tas ir pārāk sarežģīti, es varbūt esmu par domju un es nemāku to izdarīt. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka patērētāji ir apmierināti. Ir eh, jāatcerās, ka šādu patērētāju ir ļoti daudz, un tieši tāpēc mums vajadzētu radīt pareizus tiesību aktus. Mm, nevarētu būt tā, ka uh, sūdzēties var tikai īpaši inteliģenti vai izglītoti cilvēki. Uh, Tagad es pievērsīšos prezentācijai. Es vēlētos pateikties par šo brošūru. Mēģināju to lasīt, bet man tas tā īsti neizdevās, jo man nav, nav līdz savas lupas. Es nevaru izlasīt šo sīko šifru. Un uh, īsti nezinu, vai kāds šeit, šeit ir izmantots burta izmērs, vai tie būtu septiņi punkti. Manuprāt, uh, tas uh, nav tā nav problēma, ar ko saskaros tikai es. Tas pats attiecas arī uz prezentāciju, kas bija redzama uz ekrāna. Ir patiešām grūti salasīt, kas tur ir rakstīts. Es eh, datorā, protams, sekoju līdzi, liels paldies, bet es domāju, ka, ja ir runa par komisijas publikāciju, un šeit es runāju arī uh, invalīdu organizāciju, uh, vārdā. Ja šādai publikācijai tās lasīšanai ir vajadzīga lupa, tad kaut kas noteikti nav kārtībā. Tagad nākamais punkts. Salīdzināmība, protams, ir ļoti svarīgs temats statistikas jomā. Tas man ir pilnīgi skaidrs. Fosters kundze uzdev vairākus jautājumus, kam tad tas ir domāts un tā tālāk. Manuprāt, šādi jautājumi patiešām ir jāuzdod, un arī ir jāsaprot, kādā veidā tika apkopoti dati, vai tās bija telefona intervijas un tā tālāk. Manuprāt, šie 500 cilvēki no statistikas viedokļa nav nekāda problēma. Bet ir jāatcerās, ka šeit ir runa par dažādām valstīm, piemēram, par Maltu un par Vāciju. Un šīs valstis tā īsti nav salīdzināmas, tāpēc vajadzētu tomēr statistikā izmantot dažādākas metodes. Pēdējais punkts, kas īsti notiks ar šiem statistikas datiem? Šis darbs ir ļoti skaists, ar savu lupu varēšu šo, šo eh, eh, gala produktu arī patērēt, bet es baidos, ka ja mēs turpināsim būt tik vispārīgi, tad mēs nevarēsim saņemt eh, vajadzīgos rezultātus. Galu galā mums ir jādomā par tiesību aktiem, ko ražo šī komiteja. Paldies! Lichtenbergeres kundzei eh, šīs, šī izmantotā druka ir aptuveni tāda pati kā Ryanair noteikumu druka. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies! Paldies, ka prezentējāt eh, šo brošūru. Manuprāt, eh, šie dati var izrādīties par ļoti vērtīgu instrumentu, bet tajā pašā laikā mums ir eh, vajadzīga arī atsaucas bāze. Nepietiek tikai ar statistikas pamatu. Ja ir runa par 60 vai 80 miljoniem iedzīvotāju vienā valstī, un no tiem tiek intervēti tikai 500 iedzīvotāji, tad diez vai šī iegūtie statistikas dati ir nozīmīgi. Statistika katrā valstī ir jāveido savādāk, jo savādāk tā pilnīgi neko nenozīmēs un nebūs salīdzināma. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kāda veida jautājumi tiek uzdoti. Uh, un ir jāskatās arī, eh, kādas atbildes uz tiem tiek sniegtas. Tāpēc es gribētu jūs aicināt uzņemties lielāku iniciatīvu, aptaujāt vairāk cilvēku, tā lai mēs varētu šo rīku padarīt vēl vērtīgāku. Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai par prezentāciju. Es arī vēlētos saņemt vairāk informācijas par izmantoto metodiku, kādā veidā tika apkopoti dati, kā interpretēt eh, šos procentu rādītājus, bet man būtu arī kāds cits jautājums komisijai. Jā, tiek veidota analīze par situāciju dalībvalstīs, bet, ja mēs paskatāmies uz dažiem aspektiem, kas šeit tiek iekļauti, piemēram, uh, Eh, apmešanās vietas eh, ceļojuma laikā, viesnīcas, eh, dzelzceļš, kas tiek izmantots un tā tālāk, tad šie jautājumi īstenībā ir dažādu administratīvo iestāžu ziņā. Te varētu būt arī atšķirības par reģioniem. Es gribētu zināt, vai turpmākajos pētījumos jūs katrā dalībvalstī valstī analizēsiet, kādas pilnvaras tiek dotas e, attiecīgiem reģioniem. Piemēram, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek e, Spānijas vai Itālijas vai Bēļģijas atšķirīgos reģionos, tad iespējams e, jūs atklāsiet, ka patēriņa līmenis turismā industrijā ir ļoti atšķirīgs. Es domāju, ka šādos jautājumos ir jāņem vērā arī šāda veida institucionāli aspekti. Tāpat arī būtu jauki, ja šāda veida analīze tiktu veikta reģionālā līmenī. Tad mēs atklātu, ka ir tādi reģioni, kas darbojas labāk pat par centrālo valdību. Manuprāt, mums ir vajadzīgs tāds vispārējs pārskats, tā lai mēs varētu dalīties paraugu praksē. Mums ir jāatcerās, ka šajās jomās Eiropa vēl ar vienu ir decentralizēta. Nākamais runātājs. Lielas paldies priekšādētāji. Man eh, nebija daudz laika. Ehm, es tomēr iemetu ehm, ma mazliet eh, skatu šajā brošūrā. Šķiet, es varēšu to izlatīt, neskatoties uz mazo druku. Manuprāt, eh, šī brošūra ir ļoti interesanta. Te ir arī daudz eh, dažādu jomu, kas ir aptvērtas. Eh, šķiet, ka šie profili ir diezgan eh, atšķirīgi, līdz ar to arī ļoti interesanti. Tiek izteiktas arī dažādas sūdzības, bet, ja mēs paskatāmies uz tādu valsti kā uz Vāciju, tad bieži vien sūdzības netiek ņemtas vērā, jo nav sasniegts vajadzīgais sūdzību skaits. Līdz ar to šis pētījums neko nedod, jo vienkārši nav vajadzīgās informācijas. Uh, Un pēdējais, kas ir pats svarīgākais, kas no tā tad visa iznāks, kādi būs šie rezultāti. Mums, kā transporta komitejai, būtu um, tiešām interesanti dzirdēt, kāda ir šī parauga prakse, kāpēc dažās valstīs par transportu sūdzās daudz mazāk iedzīvotāji nekā citās, un kas tad ir par pamatu iedzīvotāju apmierinātībai. Tāpat arī eh, mazs jautājums komisijai par lietotajiem automobīļiem. Uh, Te ir noteikts, ka Beļģijā un Francijā apmēram 40% lietotā automobīļu ir nomainīts nobraukums, un līdz ar to piecējs tiek apkrāpts. Šķiet, ka ir tādi kā automašīnu parki, kuros ir identifikācijas kārtītes, un līdz ar to šis, šī krāpšana var tikt samazināta. Tad tiek ieviesa kontrola, un līdz ar to tā arī kaut ko dod Es uzskatu, ka ar šādu pētījumu palīdzību mēs varētu dot tādus mazus, it kā nenozīmīgus padomus, kas patērētājiem būtu ļoti noderīgi. Paldies! Vīles kundze, vai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem, ko uzdev kolēģi? You, Jā, protams, paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies par komentāriem un jautājumiem. Mēģināšu atbildēt vismaz uz tiem jautājumiem, uz kuriem es varu atbildēt. Nu, pirmkārt, kāds uzdeva jautājumu par sūdzībām, par pārrobežu darbībām un par to, vai mēs veicam kādus pētījumus. Manuprāt, par sūdzībām uzdeva jautājums vairāki deputāti. Mēs zinām, ka patērētājiem ir ļoti svarīgi saņemt kaut kādu atbildi uz sūdzībām un arī kaut kādu kompensāciju par kļūdām, mm, jo šī te patreizējā praksa, kad viņi nesne, nesaņem nekādu gandarījumu par problēmām, par kurām sūdzējuši pārrobežu jomā, ir liels šķēršlis e-tirdzniecībai. Mēs šobrīd strādājam pie otrās iniciatīvas, kuras mērķis būs vērst uzmanību uz interneta darījumiem un transakcijām. Mums būs priekšlikums, saskaņā ar kuru patērētājiem būs iespēja iesniegt sūdzības un risināt strīdus internetā. Mēs uzskatām, ka tas palīdzēs atrisināt problēmas šajā jomā. Diemžēl mums nav nekādas informācijas par preču ražotājiem. Daži deputāti uzdeva jautājumus par mūsu izmantoto metodiku. Tas viss ir paskaidrots, un arī visi statistikas dati ir pašā ziņojumā bet mēģināšu atbildēt uz dažiem galvenajiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Nav jau tā, ka mēs tikai intervējam 500 cilvēku, nē. Ir jāreizina ar 50 dažādajiem patēriņu tirgiem un 27 dalību valstīm. Tātad kopumā ir ne tikai 500 cilvēku, bet daudz vairāk nekā 500 mēs paši to nedaram, mēs slēdzam līgumus ar organizācijām, kas veic šos pētījumus. Uh, Mēs mēģinam nodrošināt to, lai tie cilvēki, kurus intervējam, tie patērētāji, kurus intervējam, pārstāvētu visu sabiedrību, lai tie nebūtu tikai no viena slāņa. Un tik tiešām katrā dalībvalstī ir 500 aptaujājamie, bet pēc tam šie skaitli tiek svērti. Uh, izsvērti atkarībā no tā, kāds ir iedzīvotājs skaits katrā dalību valstī. Līdz ar to es domāju, ka gala rezultāts ir visnotaļ ticams un rāda patiesu Eiropas Savienības ainu. Mēs darām no savas puses visu, lai šie rezultāti būtu ticami. Protams, mēs vēlētos intervēt vairāk cilvēku bet tad šie pētījumi kļūtu pārāk dārgi. Šeit izskanēja kāds ļoti interesants jautājums par to, vai mēs varētu veikt arī reģionālo analīzi. Šādu iespēju jau esam apsvēruši, tas ir ļoti labs ieteikums, taču, diemžēl, patreiz mūsu rīcībā esošie dati neļauj mums tēlot, attēlot situāciju par reģioniem. Mēs zinām, ka dažādās dalību valstīs ir reģionālās atšķirības. par to, kas vēl mums būtu jādara. Protams, es nevaru jums atbildēt uz šo jautājumu visā pilnībā. Es jau pieminēju dažus projektus un arī to, ko ar šiem datiem var darīt. Es jau teicu, ka mēs sarunājamies ar dažādām struktūrām dalību valstīs. Kāds no maniem kolēģiem atbild par eh, saistību un dialogu ar patērētāju centriem. Uh, Tas ir tāds kā tīkls, kas sadarbojas ar mērķi noskaidrot informāciju, kāda, kāda, piemēram, ir mašīnu īres prakse dalību valstīs, un viņu mērķis ir uzlabot informāciju, kas tiek sniegt patērētājiem, un risināt problēmas, ar kurām sastapušies patērētāji uzņēmumu pārstāvji jau ir teikuši, ka viņi ir gatavi risināt šīs problēmas. Tā tad ir gluži konkrētas sekas mūsu rīcībai. Es esmu pārliecināta, ka ir arī cita tāda reālā atdeve no šiem datiem, un es ceru, ka jūs palīdzēsiet mums veikt šo darbu nākotnē. Paldies! Paldies, Tīles kundze! Mums vairs nav īpaši daudz laika, bet liels paldies par šo prezentāciju un par atbildēm uz jautājumiem, ko uzdev deputāti. Deputāti e, gribētu pāriet tagad pie nākamā punkta, un tas ir koordinātoru tikšanās. E, visa komiteja tiksies atkal rīt, pulksten 9 no rīta, un lūdzu neaizmirstiet balstu, balsošanas kartas, jo ir paredzams balsojums. Un tagad runāsim tikai koordinātoru starpā.